grupai. Vēl es esmu saņēmusi no S&D un ECR grupām, kā arī no, no politiskajās grupās neietilpstošiem deputātiem vairākus grozījumus uh, komisiju un parlamentāro delegāciju sastāvā. Vārdi ir atrodami šīs sesijas uh, protokolā, un ja